Mūsu goda tribūna, tribīnē ir Eiropas pilsoņu balvas laureāti. Viņi divas dienas apmeklē Eiropas parlamentu. Šī uh, balva tiek piešķirta par uh, īpašiem sasniegumiem, veicinot integrāciju un labāku izpratni Eiropas sas, Savienībā. 17.30 būs uh, goda pasākums mūsu uh, viesiem par godu. Es sirsnīgi sveicu Eiropas pilsoņu un balvas laureātus šodien. Paldies! Un tagad Darba kārtība par darba plānu. Priekšsādātāju uh, konference saskaņā ar 49. pantu reglamentā pieņēma darba kārtības uh, galīgo uh, variantu. Tautas partija uh, prasa vicepriekšsēdētājs un ārlietu un drošības lietu augstās pārstāvs uh, paziņojumu Venecuēlā. Šis, šis jautājums būtu jāskata šodien pirms vienas minūtes uzstāšanās un ar rezolūciju, kurā marta plenārsēžu sesijā Strasbūrā būtu jābalso. Tad vēl arī tautas partija lūdzu pagarināt šodienas sēdi līdz 2022. Lai pamatotu šo pieprasījumu, uzstāsies Luis de Grandes Paskvalkungs. Kur jūs lūdzu esat? Piedā, kolēģi. Lūdzu, kolēģi. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šis uh, Pieteikums ir ļoti skaidri formulēts. Mēs vēlamies, lai tiktu mainīta darba kārtība, lai tiktu iekļauta diskusija par Venecuēlu. Tas ir pieprasījums arī par rezolūcijas pieņemšanu. Un um, par to varētu um, balsot nākošajā plenārsēdē Strasbūrā. Es pavisam īsti pastāstīšu, par ko iet runa. Uh, Jau decembrī parlaments ir pieņēmis rezolūciju un to plaši atbalstītāja rezolūcija par Venecuēlu. Nav pagājuši pat ne trīs mēneši, bet situācija nav uzlabojusies, gluži otrādi tā ir um, ļoti uh, slikta. Jauni āresti, uh, opozicionāri tiek politiski vajāti un patiesi ir pat tāda tā kā revolūcijas uh, bries, riska uh, situācija. 14 gadus uh, vecs jaunietis ir uh, mīris pēc uh, uzbrukuma uz uh, ielas, līdz ar to šī, uh, šis pieteikums ir pamatots. Paldies! Kas vēlas atbalstīt De Grandes Paskvalkunga pieteikumu, kas par gribētu? Nē, ne, neviens. Kas vēlas pret to uzstāties? Albiolas kundze, lūdzu. Gracias. Liels paldies! Eiropas Savienības apvienoto kreiso spēku vārdā mēs gribētu paust protestu pret šo punktu un esam pret to. Ja vienīgais iemesls, kāpēc debatas šobrīd vispār norisinās attiecībā uz Karakasas mēra arestu, tāpēc, ka viņš lūk it kā tikas iesaistīts valsts apmērsumā, un tas ir tikai tāpēc, ka jūs esat iesaistīti kampaņā, kas vērsta pret Venecuēlas valdību un Latvijas-Amerikas eh, pārveid, pārveidošanos. Jūs vēlties tikai spēlēt par labu labējiem kreisiem spēkiem, kas savukārt kopā ar ASV palīdzību vēlas vienkārši gāzt demokrātiski vēlēto valdību šai valstī. Līdzīga, līdzīgas notikums piedzīvojam attiecībā uz Čavezu eh, jau agrāk. Vienīgais kas tā rezultātā ir noticis, šī valdi, ir, ir tas, ka mēs apdraudam valdību, kas faktiski ir izvedus daudzus no nabadzības. Priekšādātājs runātā pārtrauc. Jā, es gribēju dot jums nedaudz vairāk uh, runas laiku, bet, nu labi, jūs jau noslēdzāt uzstāšanos, dargie kolēģi. Iesniedzot šādus uh, jautājumus, uh, jūs varat uzklausīt visus viedokļus, no apmēram minūti uzstājas kolēģi, esiet tik laipni un uzklausiet uh, kolēģi līdz uh, uzstāšanās beigām. Bet tā kā viņa jau uh, beidz savu uzstāšanos, Alviolī kundze, jūs ātrāk beidzāt runāt nekā mans uh, piedāvājums. Uh, jūs jūs sasniedzat. Tātad balsosim, kas par uh, De Grandes Paskval kunga uh, pieteikumu. Lūdzu, paceliet rokas. Kas pret? Kas atturas? Nepārāk pārliecinoši vairākums, bet pieņemts. Tas bedeutet, Tas nozīmē, ka sēde būs līdz pulkstens 22. Pirmais darba kārtības punkts ir Komisijas paziņojums, kas pieņems attiecībā uz enerģētikas savienības strateģisko satvaru. Maras Žefkovičs, komisijas vicepriekšsādātājs, uzstāsies pirmais lūdzu. Honorable Mr. President, honorable... Cienējamies priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Lēmums, ko pieņēma komisija par enerģētikas savienību pirms